Ieņemiet jūsu vietas, mēs sākam balsot. Un e, saskaņā ar darba kārtību mēs tagad pārējām pie balsošanas par septiņiem rezolūcijas priekšlikumiem par informācijas brīvību Itālijā un citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Pirmais rezolūcijas priekšlikums ir kopīgs rezolūcijas priekšlikums no trīs politiskajām grupām - EPP, ECR un EFD. Un eh, visi trīs rezolūcijas priekšlikumi nav iesniegts neviens grozījums, līdz ar to pārējām pie nominālā balsojuma, pie personālā balsojuma. Lūdzu, sākam balsot!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 četri nobalsojuši, 297 pār, 322 pret, 25 ir atturējušies. Noraidīts. Pasamos ahora, pasamos a votar la propuesta Un tagad pārējām pie kopīgā rezolūcijas priekšlikuma no EPP grupas. Grozējumi iesniegti nav. Priekšsēdētāji kungs, es eh, vēlētos atsaukties uz 157. reglamenta pantu un vēlētos runāt par otro grozījumu, kuru ir iesniegusi EPP grupa par kopīgo rezolūciju informācijas brīvībai un citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Šis grozījums ir kauns, tas ir apkaunojums Eiropas parlamentam un Eiropas brīvībai, un es nedomāju, ka mums par to vispār vajadzētu debatēt un katrā gadījumā ne par to balsot. Tas balstās uz nepareiziem priekšstatiem, uz nepareiziem tiesiskajiem pamatojumiem, un tās ir tikai politisko partiju spēle Portugālē pirms vēlēšana kampaņā. Un eh, mēs, Portugāļi, zinām, par ko ir runa, un tāpēc es vēlētos pateikt, ka jautājums parlamentā vispār nebūtu apspriežams. Tie, kuri iestājas par šiem grozījumiem, ir demonstrējuši savu nepatiku pret internetu un savu veidu inkvizīcijas pieeju. Runājot par Jose Saramago, kas ir literatūras Nobela prēmijas laureāts, uh, Viņš ir portugāļu pilsonis, bet ir pilnīgi skaidrs, kurš uzbruk kuram šeit. Paldies, turpina prieksēdz, un tagad pārējām pie balsojumu par EPP grupas rezolūcijas priekšlikumu grozījumu iesniegti nav. Līdz ar to ir atsaukts personālā balsojuma. Mēs tagad balsojam, kurš ir pār paceļot rokas. Kas pret? Atturas. Līdz ar to, lai nebūtu nekādu šaubu, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Se cierra votación. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 678 nobalsojuši, 258 par 347 pret 73 atturējušies. Noraidīts. Pasamos a votar la propuesta. Un tagad pārējām pie balsojuma par rezolūcijas priekšlikumu no ECR grupas. Grozējumi iesniegti nav. Un ir atsaukts arī personālā balsojuma prasība. Balsojam ar roku pacelšanu pār. Pret. Atturas. Era. Quieren comprobación. Muy bien, muy bien. Vai jūs vēlaties pārbaudīt arī šo elektroniski? Labi, pārbaudam elektroniski. Lūdzu, sākam balsot elektroniski.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 Priekšsēdētāja kungs, atcaucoties uz 147. panta reglamenta punktu, es vēlētos jums atgādināt, ka mēs runājam par cilvēku tiesībām pasaulē, bet 2007. gadā mēs nevēlamies nosaukt konkrētu cilvēku vārdus jau kādā rezolūcijā. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu tādu pašu principu piemērot uh, pret EPP grupas iesniegto grozījumu, jo šeit tiešām e, runa ir par Napolitāno kungu, kas ir Itālijas prieksēdis. Paldies, saka prieksēžu kungs, paldies es arī kungam. Un tagad jūs esat atsaucies uz 157. reglamentu pantu. un tā rezultātā Buzaka kungam ir jāizskata jūs iesniegtais jautājums. Tas tiks detalizēti izskatīts, lai mums būtu patiesi pamatot argumenti par to, kāpēc jūs to iesniedzāt. Un Buzaka kungs ir nāca klajā ar sekojošu paziņojumu. 7., 8. un 9. grozījumi ir tiešā veidā saistīti ar tekstu, kas ir ticis uz, ar koš, uz ko šie grozījumi attiecās. Otrakārt, mēs netaisamies mainīt vai grozīt vai svītrot tekstu, un šajā tekstā nav atsaucas, un par to net ar šo teksta jauno redakciju netiek izmainīts punkts. Un ar šiem grozījumiem dažādās, dažādos tulkojumos nekas netiek izmainīts. Līdz ar to 157. panta piemērošana šajā gadījumā prezidents ir pieņēmis lēmumu, ka noteikumi ir izpildīti un iesniegtie grozījumi nav adekvāti un pieņemami. Tāpēc prezidents ir pieņēmis lēmumu, ka šie grozījumi nav pieņemami, jo tie neatbilst noteikumiem, un atsauce uz Napolitāno kungu, uz konkrētu personu konkrētā valstī, tiek iekļauti, jo mums ir ļauts eh, politiskos tekstos atsaukties uz konkrētiem cilvēkiem. Sasolīkungs, atsaucoties uz jūsu tekstu, Jums ir citas iespējas pārbaudīt to. Piemēram, jūs varat nākt klajā ar mutisku grozījumu, par, vai arī jūs varat balsot pret grozījumu. Tādas ir jūsu iespējas reglamenta iet, ietvaros. Mauro kungs. Eh, signor Presidente, concordando pienamente con l'inter... Paldies, priekšsēžu kungs, es piekrītu prezidenta interpretācijai attiecībā uz š, eh, mūsu regulamentu noteikumiem par šiem grozījumiem. Un man ir tāds priekšlikums tagad paturēt visus grozījumus spēkā, tikai uh, svītrojot uh, Itālijas prezidentu vārdu uz vārdu. Es iero, ierosinu tā, tad respektējot mūsu parasto praksi nesaukt vārdā personas, mēs svītrojam Džordžo Napolitāno vārdu, bet vispārējais grozījums paliek spēkā. Uh, un tad kolēģi var balsot pret. Tādējādi mēs izrādītu attiecīgo cieņu Itālijas Republikas prezidentam, kurš tiešām ir arī to teicis, eh, bet eh, mēs viņu respektētu. Paldies, eh, Mauro kungs! Tagad Rinaldi kungs ir lūdzu vārdu. Paldies, priekšsēžu kungs! Es pieņemu zināšanai prezidentu spriedumu par eh, šo grozījumu pieļaujamību, un es gribētu aicināt vienkārši grozījumu iesniedzējiem e, apsvērt iespēju tos atsaukt, jo svītrojot e, Itālijas republikas vārdu uz vārdu, m, e, mēs nevaram neko būtiski šeit mainīt. Nekad neesmu redzējis, ka. E, e, Eh, Karolīna Elizabete vai Vācijas prezidents eh, tiktu pieminēti vārdā šajā kontekstā. Eh, tas ir, tas neder. Un tādēļ es gribu 7, 8, 9 aicināt atsaukt grozījums. Paldies, tad tas solīkungs lūdzu. Ņemot vērā, ka jūs bijāt tas, kas pacēl šo jautājumu kā arī to, ka mums ir priekšlikums no Māro kunga, eh, reaģējot uz jūsu priekšlikumu. Varbūt jūs eh, varētu eh, pateikt, ko jūs tagad sakat par šo izveidojušos situāciju. Jā, mēs esam gatavi atsaukt Itālijas prezidenta vārdu uz vārdu, svītrot no šiem grozījumiem un balsot pret tiem, tomēr, protams. Labi, labi, saka priekšsēdis, tad mēs svītrosim Itālijas e, valsts galvas vārdu uz vārdu no grozījuma priešlikuma, un tagad balsosim par četru grupu rezolūciju projektu sociālistu, demokrātu, e, e, goe, zaļie, alde. Un tas tad, eh, tagad balsosim par piekto grozījumu. Par, pret, atturās, noraidīts. Desmitais grozījums eh, - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 687 balsis nodots, 306 pār 343 pret, 38 atturās noraidīts. Tagad balsosim par astoto eh, personas balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. 676 nobalsojuši, 318 pār 343 pret 15 atturās noraidīts. Labi. Tagad mums ir mutisks grozījums. Nu, Melo kungu lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēžu kungs. Uh, mutiskais grozījums skan šādi. Uh, ļoti nožēlojam. Sociāli, Portugāles sociālistu valdības eh, lēmums, kas ir nodeši pie situācijas, ka Portugāles televīzijas raidstacija pret to ir izrādīta šāda attieksme, un uh, tagad notiek izmeklēšana šajā sakarā. Paldies, Melo kungs, vai ir deputāti, kas uh, ir pret šādu motis grozījumu? Paldies! Tātad eh, grozījums, mutiskais grozījums eh, nav pieļaujams. Trešais eh, pants, personīgais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 677 nobalsojuši, 338 pār 320 pret. 19 atturās, pieņemts. Tagad ceturtais eh, pants, sākam eh, personāla balsojumu, sākam. Beidzam balsot. 686 nobalsojuši, 339 pār 326 pret, 21 atturās, atbalstīts. Sestais grozījums - personīgs balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 687 nobalsojuši, 301 pār, 368 pret, 18 atturās. Piektais eh, pants eh, personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 686 nobalsojuši, 345 pār 324 pret 17 atturās pieņemts. Sestais pargās personāls, sākam balsot. Beidzam balsot. 684 nobalsojuši, 342 pār, 327 pret, 15 atturās pieņemts. Tagad balsojam par septīto punktu personālais sākam balsot. Beidzam balsot. 687 nobalsojuši, 346 pār 318 pret 3, 23 atturās pieņemts. Septītais eh, citāts par apsvērums. Tātad pār, eh, pret eh, atturās pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 687 balss, 345 eh, pār, 323 pret, 19 atturās pieņemts. Tagad septītais um, grozījums. Personais balsums sākam. Beidzam balsot.

divi atturās noraidīts. Tagad balsosim par B apsvērumu par pret laikam pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 304. 688 balsis kopumā, 343 pār, 326 pret, 19 atturās pieņemts. Tagad otrais grozījums, personāls balsojums sākam balsot. Beidzam. 690 balsis, 269 pār, 338 pret, 83 atturās, noraidīts. Tagad trešais grozījums lūdzu, sākam bals, balsojam par, pret, atturās, noraidīts. Tagad C apsvērums divās daļās. Vispirms personais balsojums par otro daļu. Bet tagad balsojam par pirmo daļu, pret, pirmo daļu atturās pieņemts, otrā daļa tagad būs personālā balsojumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 689 balsis, 339 pār, 331 pret, 19 atturās. Pieņemts. Otrā daļa ir pieņemta. Tagad pirmais grozījums, personais balsojums sākam. Beidzam balsot. 691 nobalsojas, 271 pār, 339 pret, 81 atturējies, noraidīts. Tagad D apsvērums. Kurš par? pret. At, jā, izskatās, ka pieņemts. Atturas pieņemts, jā. Tagad ceturtais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 688 nobalsojuši, 261 par, 338 pret, 89 atturējušies. Noraidīts. Tagad mums ir iesniegts mutiskais grozījums, ko Sašarkungs teiks. Lūdzu, Sašarkungs. And, uh, like to... Priekšsēdētāji, es gribētu atgādināt parlamenta deputātiem to, ka Eiropas parlamentam nevajadzētu pieņemt rezolūcijas, kas piemēro dubultu standartus. Tāpēc es gribētu citēt piemēru no savas valsts, no Ungārijas, kur finanšu ministrs uh, ievadīja kriminālu procesu pret žurnālistu, jo viņam nepatīk, kas par viņu tika rakstīts. Un tāpēc es nedomāju, ka Itālijas premjera pieminēšana jūsu tekstā, runājot par tiesas procesiem, uh, un eh, neminēt eh, šo te uh, lietu, kas ir notikusi Ungārijā, kas ir daudz bīstamāka un, un uh, tātad augstākā līmenī um, negatīvi vērtējama. Tas ir dubult standarts, un tāpēc es domāju, ka uh, tas parāda, ka tas ir šaus, ka tā ir tāda kā šantāža pret premjeru valstī, tātad valstī, kur uh, uh, valdība nav no jūsu politiskās saimes, un uh, jūs nepiemērojat tos pašus standārtus pret valstīm, kur ir sociālistu valdības. Un uh, grozījums uh, nosaka pareizo veidu. Parlamentu. Parlamentam nevajadzētu piemērot eh, dubult standārtus, lai izdarītu politisku spiedienu uz žurnālistiem, kas atklāja korupcijas lietas eh, attiecībā uz politiķiem, kas ir augstā līmenī. Eh, un valdība Ungārijā ir nesen uzsākusi kriminālu procesu pret Tomāšu Bindrauku, kas ir žurnālists Marjāra Hirlapa avīzē un Jāpatur prātā tas, ka krimināla process ir uzsākts pret žurnālistu, kas izmeklēja augsta līmeņa bijušo valdības pārstāvi un uh, vienu no kandidātiem Eiropas komisāra amatam. Un tas uh, tagad ir novedis pie uh, situācijas, ka prese Ungārijā ir zem politiska spiediena. Es lūdzu jūs atbalstīt šo grozījumu, lai nezaudētu savu prestižu un uh, tas, ka jūs vēršaties pret uh, valdību, kas uh, ir uh, no citas politiskās saimas, tas jums par labu neliecina. Esiet tiešām par uh, informācijas brīvību Eiropā. Gracias, Saher. Paldies, Sajer kungām, turpina priekšsēžu kungs. Jūsu mutiskais grozījums, jūs to esat nolasījis, vai ir kādi deputāti šajā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 Lūdzu, dāmas un kungi, ievērosim klusumu un turpināsim normālu balsošanas procedūru. Mums ir jāturpina. Groza Sajera kunga grozījums ir noraidīts, jo piecelšu deputātu skaits bija virs 40. E apsvērums personālais balsojums sākam balsot. Se cierra la votación. Beidzam balsot. 684 nobalsojuši, 331 par, 327 pret, 26 atturējušies. Pieņemts. Numero 11, nomināli. 11. grozījums, personālais balsojums, sākam balsot elektroniski. Se cierra Beidzam balsot. 689 nobalsojuši, 319 par, 344 pret, 26 atturējušies. Noraidīts. Un tagad balsosim par visu rezolūcijas priekšlikumu kopumā. Nomin personālais balsojums lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot. 686 nobalsojuši. 335 par, 338 pret, 13 atturējušies. Mm. <laughs> La propuesta, la propuesta. Priekšlikums, priekšlikuma rezolūcijas priekšlikums ir. Jorijas. Señorías, godātās dāmas un kungi, lūdzu! Senor Mauro, sientesi! Mauro kungs, lūdzu, apsēdziet, apsēdieties. Pasamos, por tanto, a examinar la propuesta de resolución. Tā tad mēs pārējām pie zaļo grupas iesniegtās rezolūcijas. Nav iesniegt neviens grozījums par šo rezolūciju. Kurš par rezolūciju? Votu. Kurš pret? Vamos a... Pārbaudīsim lūdzu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot 675 nobalsojuši, 321 pār, 346 pret, 8 atturējušies. Rezolūcija noraidīta. Un tagad pārējām pie EFD grupas iesniegtās rezolūcijas priekšlikuma. Grozījuma iesniegta nav kurš par. Kurš pret? Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 676 nobalsojuši, 257 par, 399 pret, 20 atturējušies. Noraidīts. Proposta. Un tagad pārējām pie rezolūcijas priekšlikuma, kur ir iesniegusi GOE grupa. Grozījumi iesniegti nav. Kurš par? Pret? Apturas? Noraidīts. Un tagad pārējām pie balsojuma par. Pasamos a otru rezolūcijas priekšlikumu, kur ir iesniegusi sociā, so, sociālistu un demokrātu grupa. Grozam iesniegt nav par, pret, atturas. Pārbaudīsim lūdzu elektroniski. Sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. 683 nobalsojuši, 333 par, 345 pret, 5 atturējušies. Noraidīts. Un visbeidzot, mēs balsojam par rezolūcijas priekšlikumu, ko iesniegusi Alda grupa. Grozījuma iesniegt nav kurš par. Votos en kontra. Kurš pret? Vamos a... Atturas. Pārbaudīsim lūdzu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 684 nobalsojuši. 338 par 338 pret. 8 atturējušies. 8 abstenciones rechazada. Noraidīts, noraidīts. Se, se, señor Mauro. Mauro kungs, lūdzu, Marokungs, jūs vēlētos kaut ko teikt, atsaukties uz reglamentu, atsauc uz reglamentu? Mērlā. Priekšsēdētāja kungs, saka Marokungs, es tikai vēlējos pateikt gan kolēģiem, gan arī jums, ka tas nebūs saistīts ar balsojumu, un tomēr es vēlētos parlamenta prezidentūrai lūgt pēc iespējas ātrāk izskatīt eh, šo situāciju un uh, pārbaudīt, vai mūsu principi šeit tiek ievēroti. Mūsu grupas deputāts tikās ar Itālijas policijas pārstāvjiem savā privātajā apartamentā Strasbūrā. Viņam tūlīt bija jādodas atpakaļ no Strasbūras. Tā bija Itālijas reģionālās tiesas lēmums, kas pieļāva kratīšanu Eiropas parlamenta deputāta privātajā telpā. Es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, lai parlaments pārbaudītu, vai Itālijas tiesas un policijas darbība, kas vērsta pret Mastrelas kungu, nav mūsu noteikumu pārkāpums un parlamenta deputāta imunitātes pārkāpums. La presidencia procederá a tratar de este. Paldies, Mauro kungs, turpina prieksēdes. Mēs izskatīsim šo jautājumu, jo, protams, tas ir ārkārtīgi svarīgi aizsargāt mūsu privilēģijas un imunitāti. Landsbergi kungs, jūs vēlaties izteikt? Darbie kolēģi, ceru, ka uh, neveiksmīgais balsojums par Lietuvas likumu uh, joprojām neeksistējušā versijā palīdzēja daudziem kolēģiem saprast, kādas briesmas mums ir jānovērš. Proti, ka Eiropas Savienība nedrīkst pārvērst par padomi Savienību. Paldies, Landsberg kungs, un tagad balsošanas skaidrojumi. Ribelīnī kungs lūdzu. Ribelīnī kungs, jums tiek dots vārds.